Sí, kolēgas, vamos a reiniciar. Godātie kolēģi, atsāksim mūsu šās pēcpusdienas, ja varētu jau teikt, vakara sēdi. Tehniskā pauze ir beigusies, un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir otrā lasījuma, ieteikums otrajam lasījumam, tas ir Vitāla Moreiras kunga ziņojums par padomas nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas parlamenta padomas regulāru, ko nosaka pārējais pasākums 12 ieguldījumu nolīgumiem starp dalību valstīm trešām valstīm. Moreiras kungs, sešas minūtes jums. Jūs varat tās sadalīt, kā vēlaties. Parasti procedūra ir tāda, ka jūs uh, iepazīstināt ar tēmu, iepazīstināt ar savu ziņojumu, un tad varat izteikties arī debatēs, bet, ja nevēlaties runāt debašu noslēgumā, jūs varat jums atvēlētās sešas minūtes izmantot jau šobrīd. Un pēc tam, ja debatas noslēdzot, jūs varat jau šajā ievadrunā. Sešas minūtes jums kopā, vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs, saka Marērs kungs, godātais komisāra kungs, kolēģi. Šis ir viens no būtiskākajiem elementiem, par ko mums ir jābalso tā saucamās tradicionālās tirzniecības domēnā. Jo viens no būtiskākajiem jauninājumiem, ko Lisabonas līgums mums sniedz, ir tāds, ka Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, tas notika jau vēlētos atgādināt pirms trim gadiem, tiešie ieguldījumi šobrīd ir iekļauti starp eh, tirzniecības politikā. Un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā ir tirzniecības politikas likumdevēja vara, tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai šobrīd ir jā, jāsagatavo saistoši tiesību akti, tajā starpā arī nolīgumi, kuri attiecās uz investīcijām ārpus Eiropas Savienības. Dalību valsts var veikt šādus nolīgumus tikai tad, ja tām ir Eiropas Savienības atļauju šādu nolīgumu slēgšanai. Uh, Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās pirms trīs gadiem dalību valstis ir slēgušas ļoti daudz tirdzniecības līgumus ar trešajām valstīm. To skaits ir vairākos simtos mērāms. Mēs runājam par nolīgumiem, kuri ir dažādu nozaru sadarbības jomās. Tātad Lisabonas līgums nenoteica pārejas pasākums, kas notiek jau ar noslēgtajiem līgumiem. Šobrīd šie līgumi ir kļuvuši par Eiropas Savienības tiesību aktu sastāvdaļu. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams pieņemt atsevišķu likumu, atsevišķu tiesību aktu, kas attiektos uz šo pārejas periodu. Līdz ar to šīs regulas ietvaros, par kuru mēs vienojāmies ar Eiropas padomi, un kur akceptē gan dalību valsts, gan arī trešās valsts. Tātad pirms Lisabonas līgums stājās spēkā, situācija bija sekojoša. Tie tirzniecības nolīgumi, kuri bija noslēgti līdz Lisabonas līgumam, un ja ir panākta vienošanās starp dalību valstu un Eiropas Savienību par nolīguma uh, kritēriju maiņu, tad šis līgums turpina darboties. Vienlaicīgi ir paredzēts tiesiskais ietvars par tirzniecības nolīgumiem ar trešajām valstīm pēc Lisabons līguma spēkā stāšanās. Ņemot vērā to, ka ir nepieciešami strikti arī Lisabonas līgumā atrunāti noteikumi un Eiropas parlamentam ir jāratificē šādi līgumi. Vēl bez tam šajā regulā tiek atrunāti strikti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalību valstis var saņemt atļauju stāties jaunos investīciju līgumos ar trešajām valstīm, ja Eiropas Savienība uzskata, ka tas ir tās interesēs kad eh, šī regu, regula stāsies spēkā, mēs sagatavosim ziņojumu par regulas eh, īstenošanas dzīvē panākumiem. Uzreiz vēlētos pateikt, ka mums ir bijis e, smags un ilgs ceļš ejams līdz šim brīnim, brīdim, un vēlētos pateikt, ka šis e, līgums ir visas puses apmierinošs. Eiropas parlamenta prasības ir pilnībā izpildītas, un tas nāks par labu gan Eiropas Savienībai, gan mūsu investīcijām. Prieksēdētājs, paldies! Paldies Morērs kungām, un tagad eh, ir palikušas eh, pusotras minūtes. Jūs varēsiet runāt eh, pusotru minūtu šo sarunu beigās. Degukta kungs, lūdzu. Paldies. And... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Eiropas komisijas vārdā es vēlētos izteikt mūsu ciešo pārliecību par to, ka sadarbība ar parlamentu ir bijusi vienkārši lieliski, jo mums ir izdevies panākt visas puses apmierinošu uh, vienošanos par nolīgumiem starp dalību valstīm un trešām valstīm. Uh, Konsekutīvu trialogu virkne ir pierādījusi, ka mēs varam strādāt konstruktīvi un mūsu dialogs ir auglīgs un rezultējas ar likumdošanas aktiem. Vēlētos pateikties Starptautiskās tirzniecības komitejas deputātiem un tās priekšsēdētājam Mureiras kungam par sasniegto. Iemesls, kāpēc komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu, ir tāds, ka Lisabonas līgums modernizē Eiropas Savienības komerciālo domēnu, īpaši to, kādā līmenī Eiropas Savienība uh, izveidot tirzniecības nolīgumus ar trešajām valstīm. Visas institūcijas jau agrīn vienojās, ka jaunajai Eiropas Savienības investīciju politikai ir jābalstās uz dalību valstīs apkopoto pieredzi. Šajos investīciju nolīgumos patiesībā šādi nolīgumi ir tikuši slēgt pēdējos 60 gados, dalību valstīs ir milzīga pieredze. Vienlaicīgi ir nepieciešams veidot Eiropas Savienībā kopīgu investīciju politiku. Kā jau Moreiras kungs savos ievadvārdos teica, ir būtiski sakārtot likumdošanu šajā jomā, bet viegli tas nebūs. Trialogos jau parādījās, ka patreiz likumdošanā atrunātās situācijas pārņem ļoti plašu gan juridisku, gan arī reālu situāciju. Un mēs uzskatām, ka ieteikums otrajam lasījumam un vienošanās panākšana otrajā lasījumā nākt par labu mums visiem. Protams, ka Eiropas investoriem ir nepieciešams juridiskais drošums. Šobrīd mēs runājam par 1400 divpusējiem nolīgumiem, kuriem ir ļoti cieši noankurojums Eiropas Savienības likumos, un šobrīd šie līgumi vēl nav aizstāti ar Eiropas Savienības līgumu. Vienlaicīgi mēs vēlamies izstrādāt kritērijas, lai šie divpusējie nolīgumi nebūtu šķēršļi Eiropas Savienības investīciju politikas īstenošanai, kas ir mūsu akī galvenais nolūks. Mēs uzsak, uzskatām, ka institūcijām vajadzētu galveno uzmanību vērst uz Eiropas investīciju politikas īstenošanu dzīvē, jo mums ir nepieciešams veicināt eh, sarunas ar trešajām pusēm, nodrošinot vienādus konkurences apstākļus pilnīgi visiem investoriem, un lai tas saskanētu arī ar Eiropas Savienības ārējās politikas prioritātēm. Tāpēc es vēlētos pamudināt Eiropas parlamentu apstiprināt pārejas perioda likumu. Ir uh, patīkam redzēt, ka Startautiskās tirniecības komitejā šis eh, priekšlikums saņēma gandrīz vienbalsīgu atbalstu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Un tagad es eh, došu vārdu politisko grupu runātājiem. Pirmajam dod vārdu Eiropas EPP. Divas minūtes. Omens Roitens kundze. Ik spreek namens uh, mijn collega Zelevski, die eigenlijk schaduw. Priekšsēdētāja kungs. Es uh, runāšu kolēģi Zaļevska kunga vārdā, kas ir ēnu referents, bet tik tikko ieradās. Priekšsēdētāja kungs Marēras kungs jau ļoti skaidri uzsvēra, ka kopš Lisabonas līguma pieņemšanas investīcijas ir kopējas tirdzniecības jomā. Tas ir ļoti labi, jo Eiropas Savienība var tagad veidot normatīvos aktus. Ilgtermiņā jāslēdz nolīgumi par investīciju aizsardzību ar trešajām valstīm. Tas ir ļoti labi, bet ir arī problēmas. Ir vairākas eh, ES dalību valsts, kas ir noslēgušas jau investīcija aizsardzību nolīgumus. Šie nolīgumi paliek spēkā. Tagad eh, jautājums ir tāds, vai tas, ko darīs ES ilgt ilgtermiņā sasniegs tādu pašu augstu kvalitātes līmeni, kā tie nolīgumi, kurus dalībvalsts ir noslēgušas divpusēji. Tādēļ mans aicinājums, priekšsādēkungs, mēs nedrīkstam slēdzot jaunas nolīgumus apmierināties tikai ar uh, kopējo mazāko saucēju. Mums jāuzstāda tādi ambiciozāki mērķi. Tagad otrs arguments. Manuprāt, nav pietiekami izstrādāt strīdus atrisināšanas mehānismi. Strīdus un to risināšanu vajadzētu veidot savādāk un vajadzētu ne tikai starptautiskajā strīdu risināšanas centrā vērsties, bet gan arī uzņēmumiem. Ne tikai valstīm vajadzētu būt iespēja vērsties, lai mēģinātu rast risinājumu, bet arī uzņēmumiem. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Un noslēgumā vēl viens punkts. Komisija vada sarunas tieši eh, tagad. Un uh, jūs, komisārkungs, arī piedalīties šajās sarunās, sarunas ar Kanādu. Un jautājums ir tāds, vai nolīgums, ko um, noslēgs ar Kanādu, sasniegs tikpat augstu uh, līmeni, kādu mēs vēlamies, uh, lai dalībvalstīm nebūtu jāatkāpjas no daudziem punktiem. Ir, protams, arī sarežģītāts valsts, nu, piemēram, Ķīna, ar kuru sarunas ir sarežģītākas un būtu iepriecināti, ja komisāra kungs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Paldies tagad sociālistu demokrātu frakcijas vārdā Jozefa Andres, divas minūtes. Paldies priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Ļoti nozīmīgi ir tie noteikumi, kādi izriet no Lisabonas līguma. Arī nākotnē slēdzamie divpusējie nolīgumi. Eiropas Savienība tagad ir atbildīga par šo līgumu slēšanu. Mēs radām kritērijus. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo šādi tiek harmonizētais nostāja. Dalībvalstis ir izrādījušas zinām pretestību, jo savā ziņā tā ir bijusi tāda iejaukšana pašu lēmumos ir dažkārt arī tāds diezgan sarežģīts situācijas, delikāts situācijas, kas izriet no divpusē, divpusīgiem noliegumiem. ES ir atbildīga par šo līgumu slēgšanu, šo mm, atbildību vēl ir jāpaplašina, līdz ar to pieaugtu investīciju drošums. Išķirīgais uh, e, elements, lai nolīgumu, e, ko ir noslēgušas ES dalību valsts ar trešajām valstīm, lai tie paliktu spēkā, uh, ir arguments par labāko aizsardzību. Bez tam jāuzlabo ir arī strīdu šķiršanas procedūra un nākotnes nolīgumos jāparedz iespējas par finanšu atbildību. Šādā veidā mēs varēsim panākt vienlīdzīgu attieksmi un arī pārtraukt pārkāpums. Paldies! Paldies tagad liberāļu vārdā arī Naldīkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, targie kolēģi un kolēģis. Šī dokumenta pieņemšana būs ļoti nozīmīga un atbildīs arī Lisabonas līgumā noteiktai atbildības maiņai. Mēs esam atbildīgi arī par līgums slēgšanu ar trešajām valstīm attiecībā uz divpusējiem ieguldījumiem. Jā, protams, tas ir burtiski tāds tā kā anahronisms, kā atsevišķās dalībvalsts mēģina panākt tādus noteikumus, kas nāk tikai tām par labi. Es domāju, ka komisija daudz labāk var nodrošināt to, ka tiek noslēgti ļoti liederīgi nolīgumi. Tas ir jāsaka arī attiecībā par dažu uh, dalībvalstu lielumu, dažkārt situācija ir burtiski smieklīga. Jāapvieno kompetence, jāievēro dažādās uh, intereses, dažkārt intereses ir pretrunīgas, un galu galā domāju, ka situācija tiks novērsta tādā izpratnē, ka uh, dažas nolīgumas slēdzot no dalībās būtiski centās kā nu vienotru pārsniegt situācija ir saistīta arī ar konkurences pasaules tirgos. Un, protams, ka nozīmīgs ir arī tas, kā šis līgums tiks pieņemts un tad arī ieviests. Komisija saņems plašāks pilnvars. Mēs esam par to. Domājam, ka komisija var pārstāvēt Eiropas intereses un darīt to ļoti labi. Tāpat arī dažādu atļauju izsniegšana un to atsaukšana. Šie mūsu izmantotie instrumenti būs labāk izmantoti domāju, ka īpaši nozīmīgs ir, lai MVU intereses tiktu atbilstoši pārstāvētas, jo tieši uh, eh, MVU ir lielākais inova, inovācijas avots un arī jauninājuma avots mūsu dalību valstīs. Mums jārīkojas veiksmīgāk nekā līdz šim, un komisija varēs rīkoties un uh, panākt labāks nolīgums nekā atsevišķās dalība valsts, jo visādi citādi dalība valsts rada tikai tādu iespēju par sadalītu Eiropu. Paldies! Paldies tagad Kellers kundze zaļo frakcijas vārdā. Paldies! Paldies uh, priekšsādātājiem un ainu referentam Pāvalam Salevskim par uh, labu darbu visu šī procesa ietvaros. Mēs zaļie uh, esam laimīgi, ka mēs te saglabājam parlamenta institucionālās kompetences attiecīgā politikas jomā, jo daži padomē ļoti apšaubīja šīs mūsu kompetences. Um, labi, ka uh, regula arī atrisina šo antagonismu starp padomi un parlamentu, bet uh, regula nav atļauts pakāpeniski uh, Uh, izfāzēt šos uh, div, atlikušos divpusējos uh, ieguldījumu nolīgumus. Pagaidām tiek pieļauta dubultā sistēma un nav garantēts, ka kādreiz tas viss paliks pagātnē. Tātad sākotnējs mērķis nav īsti sasniegts, proti uh, progress, lai panāktu kopējo Eiropas Savienības ieguldījumu nolīgumu politiku, tāpēc zaļie balsos pret. Labi, un tagad uh, Paška kungs uzstāsies, uh, viņam ir pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Kompetenču nodošana Eiropas Savienības iestāžu rokās, tiek pavadīta ar attiecīgiem monitoringa pasākumiem, divpusēji ieguldījumu nolīgumi, e, kas dalībvalstīs noslēgti pie dažādiem režīmiem, būs jākonvertē Eiropas sistēmā, neko nemainot e, līgumslēdzēju pušu tiesībās. šo divpusējo ieguldījumu nolīgumu aptvērumi nedrīkst tikt grozīti, nesaskaņot to ar līgumslēdzējām pusēm. Tā, tam jāpiemēro attiecīgas procedūras saskaņā ar Lisabons līgumu. Pie jaunām sarunām jādomā arī par to, ka runa bieži ir par konfidenciālu informāciju. Viena no iespējām organizēt to un pārvaldīt tehniski šo sarežģīto procesu būs uh, izpildu kompetences nodošana Eiropas uh, komisijai, kas uh, rīkosies saskaņā ar regulu 182.2011. Ņemot vērā, ka process tiešām ir sarežģīts, mums būs jāstrādā ļoti precīzi. Paldies! Paldies Paškas kungam. Nākamais runātais nepiederīgo vārdā pusotras minūtes Hans Pēters Martins. MAI bija tas uh, saīsinājums Multilateral Agreement on Investments. Tas uh, veicināja to, ka tūkstošiem cilvēku palikuši uz ielas. Mēs uh, ar šo saīsinājumu pasvītrojam politiku, kad tiek pasargāti lieli koncerni un netiek ievērotas eh, darbņēmē tiesības. Darbņēmē tiesības eh, tika tikai ierobežotas. Un eh, tagad to vietā ir nākusi pārāk strauja Eiropas Savienības paplašināšana. Un um, tagad pat ja dažas lietas mums nav izdevušās, mums uh, jāpasargā pilsoņi no šiem lielajiem koncerniem. Tātad visi divpusē ieguldījumi nolīgumi tagad jāapkopo. Es uh, esmu pro, uh, pro Eiropu, es esmu noskaņots par Eiropu, tātad pro-eiropeiski, bet bet um, es nezinu, kā mēs to organizēsim, kas notiks ar patentiem, kas notiks ar Afrikas valstīm. Vai nevajadzētu diferencēt starp uh, sliekšņu valstīm, starp attīstības valstīm, starp attīstītajām valstīm? Šķiet, ka attīstība neiet pareizu ceļu. Es ļoti vēlētos, lai Eiropas Savienība nedomā tikai par lieliem koncerniem, bet domāt vairāk par pilsoņiem. No Lielas paldies! Tagad eh, pievērsīsimies eh, pēdējiem runātājiem, kas neuzteiksies politisko grupu vārdā, bet gan paši savā vārdā. Vispirms divas minūtes Zaļevska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri kungs, dāmas un kungi! Šī ir ārkārtīgi nozīmīga regula, kura mums ir rīt jāpieņem. Rīt mums par to ir jābalso plenāra sēdē. Šeit ir runa par ļoti nozīmīgiem pantiem līgumos par investīciju politiku un par to, kā šos pantus mēs varētu īstenot praksē. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kolēģiem gan sociāldemokrātu, gan liberāļu, uh, gan arī um, Eiropas konservatīvo rindās. Tāpat arī es vēlētos pateikties komisāram De Guhtam, kurš ir izstrādājis ļoti interesantu priekšlikumu. Zaļie ir ieteikuši ļoti tālējošu, plašu regulu, kas uh, pārliek uh, Eiropas investoru aizsardzību uz uh, Eiropas pleciem, uz Eiropas atbildības. Regula, par kuru mums rīt jābalso, ir kopīgs priekšlikums. Protams, tā neiet tik tālu kā zaļo kolēģu ieteiktais, taču šī regula garantē vairākus nosacījumus. Pirmām kārtām tiek domāts par Eiropas investoru aizsardzības sistēmu tā būtu kopēja sistēma, tas nozīmē, ka visi investori tiktu aizsargāti vienādā līmenī. Mēs zinām, ka vairākas valstis ļaunprātīgi izmanto atšķirīgos garantiju līmeņus un izdara politisku spiedienu. Kamēr mums nebūs kopējas Eiropas aizsardzības sistēmas, Pašreizējie Eiropas līgumi turpinās pastāvēt. Sarunas ir jāved pēc iespējas ātrāk, un arī komisāram ir noteikti jāspēlē sava loma. Es ceru, esmu pārliecināts, ka nākamgad tiks panāks pirmais nolīgums ar Kanādu, un tiks noslēgt arī citi kopienu nolīgumi. Ir ļoti svarīgi, ka pašreizējā brīdī mēs domājam par savām interesēm. Un tāpēc mums ir vairāk jāpievēršās kopienu interesēm. Lielas paldies! Tagad viena minūte Žanlukam Sustam. Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka rīt Eiropas parlaments balsos par šo regulu. Tā ir nozīmīgs solis Lisabonas līguma un tirdzniecības politikas tālākā īstenošanā. Liels paldies par komisāru institīvu un liels paldies arī par Moreiras kunga paveikto darbu. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga. Ar to mēs īstenosim līgumu un mēs tādējādi arī pārvarēsim tirzniecības un investīciju politikas fragmentāciju. Jo īpaši, kā norādīja eh, mūsu kolēģis Rinaldi, šādā veidā mēs novērsīsim iekšējo dempingu 27 dalībvalstu starpā. Un tāpat arī mēs varēsim stiprināt eh, tirsniecības investīcijas, kas ir ļoti svarīgs konkurētspējas rīks. Šādā veidā mēs nodrošināsim garantijas arī tām investīcijas, investīcijām, kas tika izdarītas pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas ir ļoti nozīmīgs turpmākais solis tirsniecības politikā. Liels paldies, Čanluka! Tagad eh, dodu vārdu Melcerkungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji! Pagājušos gadsimtos un parā, pagājušos gadu desmitos ar eh, dažādiem kuģniecības un tirdzniecības nolīkumiem eh, tika panāks daudz vairāk nekā uh, Uh, ar pašreizēju tirdzniecības sistēmu. Sistēma ir absolūti neskaidra. Tieši tāpēc arī vairākas valstis um, izvirza pilnīgi neskaidrus nosacījumus un uh, šķiet, ka uh, transnacionālajie uh, koncerni spēj augt uz uh, dalībvalstu ekonomikas rēķina. Tas uh, nav pieņemami. Arī juristi var izvirzīt eh, dažādas prasības, it kā aizsargojot investīcijas. Mums ir jādomā par to, ka pašreizējā miljārdiem vērtā investīcija politika nenāk par labu valstīm. Ir jādomā arī par eksporta garantijām un par eh, investīcijām, kas nāktu par labu attīstības valstīm. Ir jārod eh, risinājums visiem gadījumiem arī tādiem gadījumiem, kad eh, vairākām valstīm draud pārkāpuma procedūra. Šķiet, ka da dažādos. Eh, Dažādi vairāko šādos gadījumos nepietiek tikai Eiropas Savienības tiesībām. Ar Lisabonas līgumu kompetence tiek pārlikta uz Eiropas Savienību. Es domāju, ka šos punktus mums vajadzētu uh, noskaidrot pirms Eiropas Savienības slēgs investīciju aizsardzības līgumu ar Ķīnu. Lielas paldies Melcer kungām. Divi deputāti vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Vispirms došu vārdu Tikau kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs um, augstu vērtējam padomas pirmā lasījuma nostāju attiecībā uz tās regulas pieņemšanu. Pa, kas attiec uz pārējais pasākumiem attiecībās 12. ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm trešām valstīm. Pirms Lisabonas līguma dalībvalsts vadīja sarunas, lai uh, noslēgtu šādus līgumus par, eh, ar trešām valstīm. Tagad nav runa tikai par divpusējiem ieguldījumiem attiecībā uz tiešajām ārvalstu investīcijām. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šāda veida investīcijas ir uh, ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence. Šī regula pārēdz izveidot ietvaru, noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalsts var sākt sārunas ar trešām valstīm, lai grozītu jau esošu divpusēju nolīgumu. Tas ļaus dalībvalsti attiecīgajos noteikumos vadīt sarunas par nākošo nolīgumu. Paldies, dārgie kolēģi! Saka priekšsēdētājs Obermaira kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar Lisabonas līgumu ārvalstu tiešās investīcijas tagad ir iekļautas tirdzniecības politikā, un līdz ar to Eiropas Savienībai eh, šajos jautājumos ir kompetenta. Dalību valstīm ir jādomā par to, kad eh, tās ir pilnvaros Eiropas Savienības šādos gadījumos. Līdz ar to rodas liels problēmas ar eh, tiesisko noteiktību. Uh, Eiropas Savienības tiesības dalībvalstīm ir saistošas un ir jādomā par to, kā tas ietekmēs uh, valstis, ar kurām Eiropas Savienība slēdz nolīgumus. Ir jāatcerās, ka vajadzētu piemērot augstāko aizsardzības līmeni, tādu līmeni, kas ir paredzēts piemērojumās tiesībās. Uh, Lielas paldies! Līdz ar to runātāju saraksts ir noslēgts. Tagad došu vārdu komisāram, lai viņš varētu atbildēt uz uh, visu runātāju teikto. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos pavisam īsi atbildēt uz vairākām piezīmēm, kas tika izteiktas šajās debatēs. Es domāju, ka šīs debates ir pierādījums tam, ka deputāti atbalsta mūsu izvirzīto priekšlikumu. Šeit ir runa par sarunām, kas tika vestas trialoga procesā, un arī Mareiras kungs e, šo sarunu rezultātā ir sagatavojis tekstu, kas jums ir iesniegts. Almens Roitnes kundze jautāja, vai tiks nodrošināts e, tikpat augsts aizsardzības e, līmenis, kāds pašlaik ir atrodams vairākos divpusējās tirdzniecības nolīgumos. Jā, protams, es uzskatu, ka mūsu primārais mērķis nākotnē ir nodrošināt, lai katrai dalībvalstī būtu mm, šāds augsts aizsardzības līmenis, kāds pašlaik ir pieejams tikai dažām valstīm. Ja mēs paskatāmies uz šiem simtiem dažādo nolīgumu, tad mēs redzam, ka vairākas valstis ir ļoti labi aizsargātas. Uh, Dažos gadījumos tas ir saistīts ar šīs dalībvalsts izmēriem. Es domāju, ka Eiropas komisijas pienākums ir nodrošināt, lai visas dalībvalstis, arī mazākās dalībvalstis, varētu baudīt eh, šādu augstu aizsardzības līmeni, kāds pašlaik ir, pieejam, pašlaik ir pieejams tikai dažām valstīm. Otrakārt, vai tas eh, radīs tādu kā iekšēju sistēmu? Es tā nebūtu nedomāju. Pirmkārtām mēs esam lūguši vairākus mandātus, lai vestu sarunas pār dažādiem investīciju līgumiem ar Singapūru, ar Kanādu, ar Indiju, un mums e, nav radušās problēmas saņēma šo mandātu no padomes. Protams, notiek sarunas, bet e, vienmēr padome mums uzticās, lai mēs vestu šīs sarunas Eiropas Savienības vārdā. Uh, Vai tā būs mūžīga sistēma? Nē, dalībvalstis um, arvien vairāk uzstās uz to, lai šie divpusējie investīciju līgumi kļūtu Eiropas um, investīciju līgumi. Šādā veidā tās iegūtu tādu pašu aizsardzības līmeni. Tāpēc uh, tās būs tieši dalībvalstis, kas aicinās, lai mēs no šiem divpusējiem nolīkumiem izveidotu Eiropas nolīkumus. Es domāju, ka tas ir pilnīgi loģiski, un tieši šī iemesla dēļ arī komisija nolēma atkāpties no sava sākotnējā priekšlikuma, kur būtu runa par ierobežošanu, par to, ka mums vajadzētu mm, noslēgt šos nolīgumus tikai uz pagaidu termiņu. Es domāju, ka tas būs atkarīgs tieši no dalībvalstīm, kuras vēlēsies iegūt tādu pašaizsardzības līmeni. Protams, ka šī sistēma prasīs vēl vairākus gadus, lai tā pilnībā īstenotos, bet tā būs atkarīga no dalību valstīm, un es domāju, ka komisijai arī vajadzētu uz to vērsties. E, eh, si? Komisār kungs, lūdzu. Saka priekšstādātājs, vai jūs mani dzirdat? Paldies, komisār kungs. Es domāju, ka Eiropas parlamenta deputātiem un arī man, kā šī ziņojuma referentam un e, sanāksmes priekšsēdētājam, <clears throat> ir e, gandarījums, kad varam satikties ar komisāru, kas ir ļoti labi informēts par šo tematu, nevis vienkārši no, atnāk nolasīt savu tekstu, tāpēc ļoti augstu vērtējam jūsu centienus Domāju, ka ir svarīgi, ka jūs apzināties, cik liela nozīme mūsu skatījumā ir tam, ka mums ir tāds eh, sarunu partners, kas ir labi informēts par šo tēmatu, un tas mums visiem liek strādāt nu, vēl jau labāk. Tagad došu vārdu referentam Vitēlam Romēram. Paldies, priekšstādātāji, uz trim minūtēm. Vēlos piebalsiet jūsu komisāra Gukta uzslavas vārdiem. Viņš nu dien ir palaists garām iespēju iesaistīties debatēs ar Eiropas parlamentu. Diemžēl ar akta mums negāja tik labi. Šīs sarunas neritēja viegli, bija gūti pārliecināt dalībvalsts par to, ka ārvalstu tieši ieguldījumi tagad ir Eiropas Savienības kompetencē un esošie divpusēji nolīgumi paliek spēkā tikai tad, ja tie nav uzskatījumi par šēš, šēšļiem kopēji ar mm, lietu tirzniecības komiteju. Uh, ko, politikai turklāt ir vēl pievienotā vērtība ārējai tirzniecības politikai, kas tagad vairs nav sadrumstalota pa 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Esam nonākuši pie sarunu noslēguma posma, tāpēc ir svarīgi uzsvērt treju institūciju nopietnību un eh, apņemšanos. Mums nebūtu izdevies panākt šo rezultātu bez Polijas un Kipras prezidentūras līdzdalības. Arī komisija sniedz ļoti svarīgu ieguldījumu, tas palīdzēja mums panākt šo vienošanos. Gribu atgādināt, cik būtiska loma Žangiljeram Mišādu, eh, ģenerāla direktora vietniekam. Viņš eh, darīja visu, kas bija viņa spēkos, lai rastu nestandām risinājums trijām institūcijām. Vēlos pateikties arī uh, ānu referentiem, piemēram, Sajevski kungam, viņš darīja visu, kas viņa spēkos, lai panāktu vienošanās, kas sākotnēji likās ārkārtīgi sarežģīt. Tāpēc aicinu deputāts pieņemt šo rezolūciju ar plašu vairākumu, tas mums palīdzēs nodrošināt labāku integrāciju Eiropas ārlietu ārējās tirzniecības politikā. Eiropas Savienība tiks stiprināta arī ar tirzniecības, ārējās tirzniecības saiknēm. Lielas paldies, saka priekšsādētājs Vitāli Moreira. Līdz ar to debatas par šo tēmātu ir noslēgušās. Pasošana būs 3.12. Nākošais darba kārtības punkts ir vēl viens Vitāla Moreiras ziņojums.